un tāpat to ir pieprasījušas Austrijas iestādes attiecībā uz deputātu Eivaldu Štatleru saskaņā ar uh, reglamenta sestā panta otro punktu. Šis jautājums ir iedots izskatīšanai. Eh, juridisko lietu komitejā. Gabriels Albertīni ir pieprasījis eh, aizstāvēt savu deputātu imunitāti un saskaņā ar reglamentu arī šī prasība ir iesniegta juridiskajai komitejai. Es esmu saņēmis arī iesniegumu no pie grupām nepiedarījušajiem deputātiem par eh, to, kuri deputāti turpmāk darbosies, kurās komitejās. Šis saraksts ir jūsu rīcībā, un ja līdz sēdes beigām netiks iesniegt nekā